Vēlētos informēt jūs, ka saskaņā ar 206. noteikuma punktu, 4. Eh, punktu, eh, nav eh, priekšlikuma likt uz balsošanu labojumus, kas tika paziņoti vakardien pulksten 5.